parlamentāro imunitāti saskaņā ar tieslietu procedūrām tiesās Anglijā, un tā tiek nosūtīta juridisko lietu komitejai. Un vēl S&D grupa ir paziņojusi priekšsādātājiem, ka Renato Soru ir atstājis šo grupu un uh,